un uh, zaļo politiskās grupas un liberāļu politiskās grupas esmu saņēmis pieteikumus par uh, kolēģi iecelšanu delegācijās. Šo, uh, šis saraksts tiks publicēts uh, šīs sēdes protokolā. Ja līdz protokola apstiprināšanai netiks saņemti iebildumi, tad šie saraksti tiks uzskatīti par apstiprinātiem. Vides komiteja ir uh, iesniegusi labojumu par